Dāmas un kungi, dārgie kolēģi, sāksim ar balsošanu. Pirmais ziņojums ir Mecels kundzes ziņojums vienošanās ar Šveices konfederāciju par kārtību, kādā tā piedalās Eiropas patvēruma atbalsta pīrojā. Viens balsojums, personāls balsojums, sakam balsot. Thank you.